saskaņā ar 163. reglamenta punktu. Pirmajam dod vārdu Štefanečkungam Lūdza. Prieksēdētāju kungu. Neustále palčivejšou témou, ktorú je treba riešiť Paldies, priekšsēdētāji. Jedným zo spôsobov, ako ponúknuť občanom Európy alternatívu voči individuálnej Pil, mobilitāte pilsētās ir ļoti svarīgs temats un jārunā arī par uh, velosipēdu izmantošanu, jo velosipēds ir ļoti vidē draudzīgs pārvietošanās līdzeklis. Uh, Pētījumi pierāda, ka bieži vien ar velosipēdu no punkta A līdz punktam B var nokļūt daudz ātrāk nekā ar automašīnu, it sevišķi pīķa stundās. Lai uzlabotu mobilitāti Slovākijā, mums vajadzētu parūpēties par uh, vairākām velosipēdu īrēm, lai, piemēram, velosipēds varētu brīvi izīrēt uh, autobus pieturās, metro pieturās un tam līdzīgi. Esmu pārliecināta, ka to var finansēt ar Eiropas Savienības naudu, lai izveidotu pietiekam labu infrastruktūru Eiropā. Un ir jāsaka, ka velosipēde, pārvietošanās ar velosipēdu ir ļoti draudzīga un tā jāpievērš vairāk uzmanības. Paldies, Negreisku kungs, lūdzu. Kratuf. atenția asupra discriminării grave la care sunt Paldies, priekšsētājs. Vēlētos pievērst uzmanību tai diskriminācijai, no kuras cieši rumāņi daudzās Eiropas Savienības valstīs. Tā piemēram, apvienotajā karalistē um, presē tiek atspogļot ļoti negatīvi uh, aspekti par rumāņiem. Tā ir ksenofobija, rasisms attiecībā pret rumāņiem. Tas liek domāt, ka tāda ir arī uh, vispārējā ideju, kādu uh, apvienotās karals um, iedzīvotājiem ir par rumāņiem. Bet es um, vēlos viņus aizstāvēt, un atbildes reakcijas trūkums no Eiropas Savienības institūcija puses mums nepalīdz. Eiropas Savienībai ir jānosoda visi veidi rasistiski un ksenofobiski izteikumi, pat ja runa ir par izteikumiem no kolēģu puses šeit Eiropas parlamentā. Uh, Sociāldemokrātu jaunatnes pārstāvi uzsāks pasākums, lai parādītu, ka Eiropas parlaments ir eh, pret jebkādu veidu rasismu un eh, manipulāciju ar vārdu, ar sabiedrisko domu. Paldies! Tagad vārds ECR eh, e pārstāvim Krasnoģepska kungiem. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos runāt par politisko situāciju Kosovā. Pavisam nesen mēs esam piedzīvojuši spēcīgu Kosovas bēgļu ierašanos eh, Eiropas Savienības dalību valstīs. Runa iet par simts tūkstošiem bēgļu, un eh, ir arī aizsardzības mehānismi. Iedzīvotāji apgalvo, ka Eiropas Savienībai ko vajadzētu darīt, lai šo migrantu plūsmu apturētu. Kāpēc mēs neko nedarām? Uh, Parlamentā, Eiropas parlamentā mēs izskatām visas iespējamās pasaules problēmas un briesmas, kā piemēram šodien par Venecuēlu, kā organizēt tajā politisko un ekonomisko dzīvi, kāpēc mēs neko nedaram Eiropā, lai sakārtotu Eiropu. Šobrīd eh, mēs pat nevaram palīdzēt tādām lielām valstīm kā Ukraina, nu varbūt tā ir pārāk liela, bet Kosova ir maza valsts, divi miljoni eiro ir eh, no, šobrīd novirzīta šai valstī, bet kopš 90. gadiem šī summa ir sasniegusi jau gandrīz 100 miljārdus. 13. Eh, gadā tika eh, sagatavots saraksts, ka Kosova ir 25 korumpētākā valsts pasaulē kopā ar Malī un Afganistānu. Te jau nav brīnums, ka cilvēki no šīs valsts vēlas doties projām. Tā vietā, lai mēģinātu glābt pasauli, mums vajadzētu sakārtot pašiem savu sētu, un tad pasauli mūsos ieklausīsies priekšsēdētājs. Paldies! Un nākamajai dodu vārdu Mlinārs kundzei Lūdzu.

pārtraukusi tiesvedību pret kādu vīrieti, kas eh, Facebook lapā lika Adolf Hitlera bildes, kas tika uh, papildināts ar antisemītiskiem saukļiem, un īstenībā uh, eh, tur tika runāts arī par uh, ebreju nogalināšanu, un uh, tika teikt, ka īstenībā viņš nesot nemaz uh, nevienu kūdīs uz naidu, bet gan uh, vērsies pret uh, ebreju piekopto politiku. 2008 2008. gadā Eiropas komisija sagatavoja direktīvas priekšlikumu par uh, antidiskrimināciju, ņemot vērā cilvēku vecumu, dzimumu un seksuālo orientāciju. Un dalību valstis īstenībā sāka uztraukties par darba devēju tiesisko drošību. Un īstenībā mums vajadzētu atteikties no šādas pieejas. Mums ir jāsaka, ka galvenokārt ir jāpēc par pilsoņu labklājību. Paldies! Eh, pan poseł Kostas Krisogonos. Paldies, tagad vārds Krisogonas kungam goja grupas vadā. Paldies, priekšsēdētāji. 2015. gada janvārī Grieķijas tauta balsoja pret uh, to, ka tiek turpināta katastrofālā taupības politika. Šīs politikas izkāšanās skaidri parādās arī uh, to paziņojumos, kur aizstāv šo politiku, proti Startautiskais valūtas fonds, kas ir atzins, ka tas ir pieļāvis kļūdas un nav ņēmis vērā to, kādas sekas varētu būt šādiem taupības pasākumiem īpaši recesija. Šobrīd mēs uzsā, esam uzsākuši sarunas ar Eiropas Savienības uh, institūcijām par to, lai atjaunot valsti. Uh, Eiropas komisija un Eiropas Savienības institūcijām tagad ir jārespektē Grieķijas tautas vēlme un ir jāpārskata tī, to pasākumu kopums, kur tiek uzspiesti. Grieķijas tautai ir jācenšas atgriezties uz progresa ceļa, ir jācenšas, jācenšas uh, respektēt demokrātiju un suverenitāti, kas, uh, kas ir paredzēta Uh, līgumos. Paldies! Un tagad vārds uh, zaļo vārdā Ropēkungam. Paldies priekšsēdētā, cienījamie kolēģi! Vakar notika um, uh, pienražotāju kongress uh, Lietuvā. Viņi cenšas uh, rast uh, atbild uz jautājumu, vai kādam piens vēl ir nepieciešams. Ražotājs saņem tikai 12 eiro centus par litru piena, tas ir vēl mazāk nekā pašizmaksas. Baltijas valstis uh, nav uh, saņēmušas uh, neko īpaši daudz eh, kompensācijās, eh, lai tiktu galā ar Krievijas embargo, tāpēc pienražotāji ir nonākuši nopietnās grūtībās. Lietuvas eh, lauksaimnieks saņem ļoti zemes sama, samaksu, un tas, protams, apdraud viņu konkurētspēju Eiropas Savienībā. Maksa par pienu ir daudz zemāk nekā uh, Uh, ražošanas izmaksas, kas pēdējo desmitgažu laikā ir ievērojami palielinājušās, tāpēc aicinu um, parlamentu un komisiju aizstāvēt uh, lauksaimnieku intereses. Paldies! Paldies! Tagad vārds Kastādo kungam. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsēdētāj kungs! Es uh, vēlētos pajautāt, kas tas ir Šeit es jums rādu attēlu. Tas ir attēls, ko es lejupielādēju no tīmekļa, un kurā ir attēlots, eh, attēlota vardarbība. kas ir notikusi Romā. Itālijas varas iestādes uh, ir atbildīgas par šo vardarbību un eh, varas iestāžu eh, nesodāmību ir veicinājusi arī ekonomiskā krīze. Trevijas trūklāk tiek uzskatīta par Eiropas kultūras mantojuma stūrakmeni, un eh, šobrīd šie strūklaki ir apdraudēta. Es domāju, ka par šiem jautājumiem būtu jārunā arī Eiropas līmenī, jo runa iet par futbolu. Un e, patiesībā vardarbība un futbols nav ekvivalenti. Paldies, Dots kundz, lūdzu, uz vienu minūti. Thank you. Paldies, priekšstādātā kungs. Es e, vēlētos uzteikt šo iespēju par to, ka Eiropas sociālā fonda projekta sagatavotāji no, manie, no man vēlēšana iecirkņa Ziemeļīrijā ir bijuši tik drosmīgi, ka ir vēlējušies sasniegt projekts par, piemēram, sieviešu tiesību īstenošanu, bet e, iesniegtie projekti ir izskatīti pilnīgi nepārskatāmā gaisotnē, un e, tie, e, kuriem tiek piešķirts finansējums, 60% gadījumā neizpilda savus mērķus un eh, šobrīd eh, eh, uz spēles tiek likti 7000 studentu apmācības vietu. Un šobrīd es tikos ar Taisens kundzes kabineta pārstāvjiem, lai šo jautājumu izskatītu. Kādā veidā tiek izskatīti iesniegtie projekti no Ziemeļīrijas? Uh, un tas ir saistīts ar 125. projektu izvērtēšanas reglamenta punktu. Šis punkts paredz, ka visiem projektu izvērtējumiem ir jābūt caurskatāmiem, un komisija ir paredzējusi pāri par 20% finansējumu no šī fonda novērst sociālās iztumšanas, no, novirzīt sociālās iztumšanas eh, novēršanai. Nākamais eh, - Rolīna kungs. Um, mm, Kalnocīcības nozarē strādājušie nonāk ļoti grūtā situācijā. Tērauds ir ārkārtīgi nozīmīgs ražošanas ķēdē, bet, diemžēl, šis, šī nozara šobrīd eh, cieš. Nerūsējušā tērauda nozara saskars ar negodīgu konkurenci un dempingu no Ķīnas puses. Sektorā strādājošiem un jo īpaši eh, Beļģijā. Uh, Eh, tas nozīmē satraukumu. Mums ir jācenšas aizstāvēt mūsu uzņēmums eh, no šāda veida prakses. Ir jārīkojas ne, steidzami un komisijai ir jārīkojas steidzami, nevis jāizmanto tiem 15 mēneši, kas ir tās rīcībā. Ir absolūti nepieciešams sasaukt augsta līmeņa darba grupu, lai izstrādātu efektīvu stratēģiju, kas uh, tik tiešām nodrošinās nākotni uh, mūsu kalnrūpniecības nozreņu īpaši. Uh, tārauda nozarei. Ir nepieciešams ne tikai investīcijas, bet arī nopietnas atbalsts. Mums ir nepieciešams uh, pieņemt lēmumus steidzam un pieņemt stingru nostāju. Paldies! Paldies! Nākamajam dod vārdu. Gifrīdas kundzei vienu minūtu lūdzu. Sociāldemokrāta grupas vārdā lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs! Es eh, vēlreiz un atkārtot vēlētos pieskarties eh, Eiropas migrācijas politikai. katastrofa Lampedūzā vairs nevienu šķiet neri, neinteresē. Un burtiski pirms divām nedēļām atkal bojā gāja 300 cilvēku vienkārši noslīk, un es domāju, ka šo cilvēku dzīvības gulstās uz mūsu pleciem un sirdsapziņas. Eiropa nogaida, Eiropa neko nedara. Netiek risināta ģeopolitiska problēma, un šobrīd miljoniem cilvēku ir gatavi no vi pārvietoties cauri Āfrikas kontinentam, lai nonāktu Ziemeļāfrikā un dotos tālāk eh, bīstamās laiviņās. Mēs neko nedarām, mēs pat par to vairs nerunājam, bet pat ja mēs runātu vārdu jau ne, vārdu jau, vārdu jau paši neko neizdarīs. Dalību valstīm šī problēma ir jārasina, paldies! Paldies, turpina prieksēdētājs. Nākamai dot vārdu Strofskundzei, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, saka Ujaždovskas kundze. Un e, šobrīd e, ir sagatavot ziņojums par e, Krievijas federācijas propagandu. Tieši tāda pati propaganda tika novērta, novērota pirms Krievijas agresijas Ukrainā. Šajā trešajā e, ziņojumā e, tiek runāts par reālo situāciju un par Ukrainā šobrīd notiekošo. Ir tikai un vienīgi adekvāti paraudzīties uz to, ko dara Eiropas Savienība un citas demokrātiskās valstis. Un kā demokrātiskā pasaule ļauj nesodīt rīkoties Krievijai. Iespējams, ka mēs e, to neaptveram un tomēr mēs jau esam iesaistījušies Krievijas federācijas propagandas mašinērijas darbībā kā skrūvītas, jo mēs viņiem arī veidojam sava veida pamatu Mums ir jāsaprot, ka Krievija šobrīd ir agresīva valsts un veic šo agresiju citā suverēnā valstī, un mēs nedrīkstam to atbalstīt. Prieksēdētājs. Nākamais mats kārtīs lūdzu. No GNGL. Paldies, priekšstādātāja kungs. T-tip var Eh, kļūt par lielāko savstarpēji noslēgto līgumu, bet iedzīvotāji uz šo līgumu noslēgšanu raugās ar bažām un eh, tiek likt uz spēles arī komisijas eh, caurskatāmība. Eiropas Savienības nostāja šajās sarunās nav skaidra, un to vajadzētu, šo nostāju vajadzētu darīt zinām arī demokrātiski ievēlētam parlamentam. Komisija šobrīd mandāta īstenojas slēgtām durvīm un nevienam nav skaidrs, kas tur notiek. ESDS mehānisms, kurš paredz uh, izveidot uh, legālās sistēmas katrā dalību valstī, uh, un eh, šobrīd eh, šī principa ievērošana nedarbojās. Mani vēlētāji arī um, nevar ieskatīties šo sarunu protokolos, un es esmu pārliecināts, ka tas nāks par sliktu lauksaimniekiem, kaut arī komisija apgalvo pretējo. Šobrīd eh, mēs neesam redzējuši, ko pozitīvi tas mums dos, un mēs neatbalstīsim nekādu uh, nolīgumu, kurš eh, liks uz spēles mūsu standārtus. Prieksēdētājs. Paldies. Nākamā Beginas kundze, lūdzu. EFDD grupa. La kompānija Costa Crociere. Paldies, prieksēdētāja kungs. E, no, žen, no Genovas. No Dženovas e, šobrīd e, ir, pā, um, ir notikušas sarunas ar arotbiedrībām. Es esmu izvērtējusi šo eh, šo notikumu un tiek pārkāpt gan nacionālie, gan arī Eiropas Savienības noteikumi. Tas ir apkaunojums. Apkaunojums, ja par to netiek sniegta ekonomiskā kompensācija. Tas ir uzņēmums, uh, kurš, kurš ir darbojies zem Itālijas vārda, kas Itālijā ir eh, ieguvis miljārdus, un tagad tas vienkārši pārceļās uz Vāciju. Runiet par 300 darba vietu zaudēšanu. Eh, šobrīd šķiet, ka Eiropas Savienībā eh, notiek dažu dalību valstu nabadzīgošana un dažas kļūst bagātākas. Absorpția fondurilor europene constituie principalul. Paldies! Eiropas Savienības uh, fondu absorpcija ir uh, galvenais, kas ļauj mums veicināt ekonomisko darbību Eiropas Savienībā, un vienlaiks tas ir, tā ir arī garantija, lai nodrošinātu darba vietu uh, pieaugumu un dzīves līmeņu palielināšanos investīcija plāns, eh, ar kur paredzēts eh, ieguldīt 315 miljārdus eiro un eh, programma apvārsnes 2020, kā arī kopējas lauksaimniecības politikas līdzekļi ir tie finansējuma avoti, kurus var izmantot dalībvalstis. Bet ir ļoti daudz dalībvalstu, kas saucās par reālajām grūtībām absorbēt šo fondu līdzekļus tāpēc, ka uh, procedūras ir tik ārkārtīgi sarežģītas. Es aicinu komisiju un padomu vienkāršāk šo procedūru un arī uh, vienādot to visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, lai uh, struktūra fonda un kohēzijas fonda līdzekļu absorpcija tik tiešām kļūtu realitāte, nevis tikai hipotēze. Paldies! Paldies! Paldies! Tagad Tanas Eiskūkungs, Cipriāns, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi. TTIP ir tirzniecības nolīgums, kas Eiropas Savienībai var nest eh, daudz ieguvumu. Eiropas komisijai, protams, ir jāiepazīsts arī ar iespējamām problēmām runājot arī par farmācijas jomu un eh, cik daudz uh, bieži vien nāks maksāt par zālēm. Mēs varētu vienu brīdi nonākt situācijā, kad Eiropas Savienības pilsoņiem par zālēm vajadzēs izdot lielāku summu nekā tagad. Tāpat jārunā arī par uh, progresu farmācijā, par medi, dažādām ārstniecības pārbaudēm, par uh, izmēģinājumiem un ir jāgādā, lai joprojām varētu kontrolēt zāles un to pie, pielaidi tirgumu. Un, protams, nevajadzētu TTIP aprobežot tikai ar, uz dažām nozarēm. Mēs nevēlamies, lai TTIP nelabvēlīgi ietekmētu uh, uh, farmācijas uzņēmumu darbību dalību valstīs. Zāļu ražotājiem ir jāgādā, lai pacienti varētu vienkāršāk nopirkt dažādas zāles. Paldies! Tiks von Storch, EKR gruppe. Bitte, Sarah. Jā. Štārks kundze, lūdzu, paldies. Priekšsēdētāji Islama valsts pirms desmit dienām 21 cilvēkam Lībijā nocirta galvas un ir arī uh, internetā ielikta filma, tur ir ar asinīm rakstīts vēstījums. Pirmo reizi Islama valsts atklātā veidā ir vērsusies pret kristiešiem. Viņi paziņoja, ka šie cilvēki ir noslaktēti tādēļ, ka viņi ir kristieši, bet Islama valsts nogalina ne tikai kristiešus. Nu, paskatieties, ja es nebūtu nogalinājuši 21 kristieti, bet, piemēram, 21 homoseksuālistu. Nu, kas tad notiktu? Domāju, ka tad visas Eiropas Savienības institūcijas būtu paudušas savu solidaritāti, varbūt, ka mēs būtu pat nolaiduši karogus pusmastā un būtu milzīga šūmēšanās dalību valstīs. Bet tagad eh, kristieši tika noslaktēti. Nu, kā uz to reaģējām? Vai jūs kaut ko dzirdat? Pilnīgs klusums. Paldies! Čakī kungs, ETP grupa. Paldies, priekšsēdētāji. 2006. gadā pirms deviņiem gadiem nepazīstami cilvēki uzbruka kādai ungāru studentei, jo viņa runāja dzimtajā valodā. Iekšlietu ministrs teica, ka meitene to visu ir tikai sāfabricējusi un vēlējās vērsties arī pret Slovākijā notiekošo, bet ir arī likumīgi pierādījumi, ka šī meitene patiešām cieta un beigās viņa tika vesta uz tiesu. Sešus gadus pēc šī notikuma valdība ir atvainojusies šai meitenei Un viņa arī ir atsaukusi savu prasību Eiropas Savienības cilvēku tiesību tiesā. Bet šogad procedūra tika atsākta. Atkal deviņus gadus pēc šiem no, notikumiem viņai ir jāierodas tiesā. Viņa tagad uh, dzīvo citā Eiropas Savienības dalību valstī, jo aizbēg no Ungārijas. Es gribu pievērst jūsu uzmanību šai problēmai. Uh, jo es uzskatu, ka Eiropas Savienībai arī ir jāpiedalās tiesvedības procesā, tad, kad šī meitene e, dosies uz tiesu. Paldies tagad, Santa kungs. Paldies, priekšsēdētāji Eiropas. Eh, konfederālisma uh, doma, Eiropas konstitūcija tika noraidīta un tagad Eiropas eh, Savienība vairāk balstās uz ekonomiku nekā uz savām vērtībām. Pēdējo gadu laikā Eiropas Savienība piedzīvoja krīzi, tika ieviestas dažādas reformas, lai Eiropas Savienība joprojām būtu konkurētspējīga globālā um, arēnā. Jāsaka, ka fiskālās sistēmas eh, starp centru un perifēriju ir ļoti atšķirīgas. Uh, ECB iejaukšanās bieži vien uh, iet pāri tās patiesajām kompetencēm, un neievēlētie bankas līderi ir uh, lūguši, lai tiktu pieņemti tādi politiski lēmumi, kas monetārajai savienībai ļautu būt efektīvākai, bet viņi daudz ko diktē. Uh, Daudzas Eirozonas valsts uzskata, ka tā ir tikai tukša teorija. Ir jāuzlabo ekonomiskā pārvaldība, lai pārvaldes struktūras būtu funkcionējošākas. Un e, monetārā savienība demokrātisku nāciju vidū ir ļoti liels izaicinājums. Ujazdovska kungs, EKR grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es runāšu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Tā ir eh, jauna metode eh, Eiropas pilsoņiem, ko ieviesa ar Lisabons līgumu. Jāsaka, ka, diemžēl, ir milzīgas atšķirības starp to, kas ir atrunāts līgumā, un starp to, kā tas viss izskatās praksē. Mūsu um, uzsākto iniciatīvu atbalstīja gandrīz 2 miljoni cilvēku Eiropā, un tajā bija prasīts legāli tiesā aizsargāt nedzimušu bērnu tiesības. Eiropas komisija toreiz vēl Barozo kunga vadībā to noraidīja. Tīmērmena kungs paziņoja, ka šo iniciatīvu nevajadzētu risināt legālā ceļā, bet gan politiskā, bet Kā tad tas viss izskatīsies? Rītdien īstenībā ir paredzēta uh, uzklausīšana par pilsoņu iniciatīvu. Es jūs lūgtu gādāt par to, lai šī iniciatīva būtu patiesas pilsoņu tiesības, nevis lai tikai tā palikt uz papīra. Paldies! Dērdre Klūna no ETP grupas. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Valdībām vajadzētu uh, rūpēties par uh, reformām, lai uzlabotu um, atjaunīgo energo avotu izmantošanu, lai veicinātu energo taupību, jo elektrība Eiropā kļūst aizvien uh, dārgāka. Viens uh, eiro, kas tiek investēts ēku sanēšanā, īstenībā ļoti ilgā, ļoti īsā laikā atmaksājas un nāk atpakaļ ar uzviju. Un, uh, katra ir daudz māju, kas maksā 450 eiro gadā par apkuri un mums ir jāparūpējas, lai šie elektrības rēķini samazinātos 10 tūkstoši Desmit eh, tūkstoši um, valsts eh, ēku um, samaksā 600 miljonus eiro gadā īrijā par apkuru un elektrību. Nu, valstī, kas tikko izkļūst no ekonomiskās krīzes, tas sagādā vēl papildus slogu. Es pieprasu, lai Junkera investīciju plānā tiktu domāts arī par energo taupīgumu mērķiem. Paldies! Čāba Molnars no sociāldemokrāta grupas lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāji. Ungārijas premjers bieži tiek kritizēts. Uh, Un uh, eh, ETP apgalvo, ka, Eiro, ka Ungāris prezidents ir uh, godīgi uzvarējis vēlēšanās, uh, divas trešdaļas balsu ieguva viņa partija, bet uh, tas nav tiesa, jo Es savu teicu, ka divu trešdaļu vairākums tika panākts, ņemot vērā to, ka viena partija visu laiku figurēja medijos un tika pieņemti arī sagrozīti vēlēšanu līkumi. Saskaņā ar ESO ziņojumu par vēlēšanām secinājumi bija negatīvi. Ungārijas vēlētāji pauda savu viedokli pagājuši svētdien Vesprē, vienā no pilsētām. Opozīcijas kandidāts uzvarēja un tika pielikts punkts eh, divu trešdaļu vairākumam partijā, mm, parlamentā. Un es ceru, ka mēs tagad atkal varēsim nostāties atpakaļ uz Eiropas ceļu, ko bijām brīdi pametuši. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Patīr kundze. Kao osoba koja se zalaže za vladavinu prava tražimo da je da Paldies. Es vēlos eh, aicināt eh, komisiju eh, nodrošināt likuma varas ievērošanu visās dalībvalstīs un visās kandidātu valstīs. Es sagaidu, ka komisija aicinās Serbiju ievērot otro un trešo punktu, kas attiec uz robežu ievērošanu un karu noziedznieku saukšanu pie atbildības. Serbija ir uzņēmusies mazās Hāgas lomu un pārkāpus Horvātijas un tās tautas suverenitāti, balstoties uz uh, šādu situāciju. Starptautiskā uh, tiesa Hāgā ir pieņēmusi uh, spriedumu lietā. Uh, apga, um, pasludinot, ka Serbija um, bija atbildīga uh, tajā, kas notika no 91. līdz 95. Uh, gadam. Nevar būt tā, ka šī valsts apsūdz mūsu pilsoņus par noziegumiem, kas it kā ir notikuši mūsu teritorijā. Eiropas komisija ir jāuzņems sava loma un tā, uz to gulst pienākums nodrošināt likuma ievērošanu. Tas nav noticis līdz šim. Paldies! Tagad vārds sociālistu un demokrātu pārstāvim Borzānas kundzei. Vakcinēšana ir viens no lielākajiem cilvēks sasniegumiem, un ar to mēs varam lepoties. Attīstītās valstis investē vakcīnu programmu attīstīšanā tā dēvētajās trešās pasaules valstīs, bet vienlaikus tā nespēja pārliecināt savus pilsoņus par nepieciešamību uh, um, vakcinēties. Vācijā kāds bērns uh, mir no slimības, kur mums šķita ārstējam. Brīvība nezu, nenozīmē brīvību apdraudēt citu cilvēku veselību un uh, ir nepieciešams vakcinēties. Es pārstāvu Horvātiju, kur uh, atteikšanās no bērnu vakcinēšanas var tikt sodīta. Uh, um, dažādus vīrusus ir iespējams novērst ar vakcinēšanos. Es aicinu Eiropas komisiju izmantot visus tās rīcībā esošos instrumentus, lai nodrošinātu bērnu vakcinēšanu. Paldies. Tagad vārds GOE grupas pārstāvēja Valīnas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos runāt par C hepatītu, kas ir slimība, kas skar. Uh, cilvēkus visā pasaulē. Un mēs zinām, ka Eiropas Savienībā ir pieejami medikamenti, kas ļauj 90% gadījumu eh, sasniegt pozitīvu rezultātu. Ir ģeneriski medikamenti, kas ir pieejami par 100 eiro, bet vienlaikus uh, um, patentētu eh, medikamenti, kas izmaksā 5000, un Spānijā daudz cilvēku nav spējuši saņemt šo um, palīdzību un uh, ārstēšanos. Mēs turpinām inicēt miljārdus uh, finanšu sistēmā un uh, citās nozarēs, bet es vēlētos zināt, vai komisija apzinās šos faktus, ka Spānija pārkāp vienu no direktīvām, kas nodrošina augstu līmeņu veselības aizsardzību. Mēs vēlamies, lai Eiropas komisija uzsāktu izmeklēšanu par Eiropas Savienības noteikumu pārkāpšanu šajā jomā un arī attiecībā uz pārkāpumiem, um, kas um, ir saistīti ar medikamentu izmaksām. Um, vajadzētu rīkoties tādos gadījumos, kad pārlieku augstas cenas apdraud cilvēku dzīvību. Paldies! Paldies! Tagad vārds mm, nākamajam runātājam. Paldies, priekšsēdētāji. Islāma valsts ir jau atkal nogalinājis 21 kristietu Lībijā. Džihadisti rīkojas tepat kaimiņos un Eiropas pilsoņi saskars ar šo eh, jauno izaicinājumu. Es pavadīju piecas dienas viesojoties bēgļu nometnēs, un es vēlētos eh, vērst jūsu uzmanību uz to, ka uz mums kā pilsoņiem gūstas atbildība. Šobrīd 2000 eh, ilgusī kristiešu tradīcija draud um, izzust. Mums ir jāaizsargā kristiešu minoritātes, un tas nav Pirmo reizi, kad es vēršos pie Eiropas parlamenta, aicinot uzņemties vadošo lomu šajā jomā, uh, mūsu humanitārie instrumenti, ar tiem vajadzētu pietikt, lai palīdzētu uh, cilvēkiem. Mēs nedrīkstam uh, nerīkoties, tas nav cilvēcīgi. Es vēlos lepoties ar Eiropas Savienību, un es ceru, ka tā uh, var rīkoties. Paldies! Tagad vārds uh, Džils kundzei, sociālistu un demokrātu grupa. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropai ir 2020. gada mēģi uh, iekļaujoša ekonomiskā izaugsme, bet ir pienācis jau 2015. gads, un mēs joprojām cīnāmies ar krīzi, kas sākās 2008. gadā. Es vēlos jums sniegt kādu piemēru no uh, eh, manu uh, eh, vēlēšanu iecirkņa. Mums ir ļoti spēcīgs eksports, un tas ir Anglijas uh, aktīvākais eksporta reģions. Mēs eksportējam preces, nevis pakāpojums, un cik daudz uh, izaugsmas un produktivitātes mēs būtu uh, panākuši, ja mēs būtu rīkojušies ātrāk. Mums ir nepieciešams mazāk koncentrēšanās Londonā un vairāk darbības reģionos. Mans reģions, tāpat kā daudzi citi apvienotajā karalistē, ir uzņēmušies vadošo lomu inovāciju un uzņēmēju darbības jomā, bet šos talantus var pilnībā izmantot tikai tad, ja lēmumi netiek pieņemti tikai un vienīgi no centrālās valdības puses. Mums ir nepieciešams pārskatīt mūsu ekonomisko praksi, mums ir jāpanāk jauns līdzsvars starp centrālo valdību un reģioniem. Eiropas Savienības līmenī mums ir jādara daudz vairāk, jā, lai iesaistītu pilsētas un reģionus lēmumu pieņemšanā, ja mēs vēlamies panākt, lai mums tik tiešām būtu pievienotā vērtība. Paldies! Paldies, tagad vārds uh, eh, Matiesas kundzei no goja grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Pēdējo nedēļu laikā sarunās ar Grieķijas valdību es dzirdēju, ka vairāki Eiropas Savienības pārstāvi teica, ka programma darbojas tāpēc, ka Portugālei ir izdevies panākt veiksmīgu rezultātu, bet runa ir par um, kolektīvu alošanos, jo uh, investīcijas ir samazinājušās par 63%. Bezdarba līmenis ir milzīgs un um, valsts parāds ir 33% apmērā. Bezdarbs ir palielinājies un nabadzība arī, un ja mēs runājam par Portugālu kā par veiksmīgu piemēru, es domāju, ka uh, tas nav realistiski. Eiropas komisija uh, pati tik ļoti tic uh, pašas teiktajam, uh, un nesaprot, ka ir šāds līdzsvar trūkums. Portugāla parāda to, ka taupības pasākumi ir izgāzušies. Paldies! Paldies tagad vārds Bogoviču kungam no EPP grupas. Jaunas darba vietas ir labākais risinājums eh, tiem, kas šobrīd ir nonākuši grūtībās politiķu solījumu, kur mēs dzirdējām pirms vēlēšanām un tīri ir pretrunā ekonomikas loģikai, var novest pie tikai un uh, vienīgi jaunas vilšanās. Proaktīva monetārā politika no Eiropas centrālās bankas puses, uh, enerģētikas uh, pakotne, investīcija plāns. Tie ir pasākumi, kas mums ļauj cerēt, ka eh, būs eh, jauns pagrieziens Eiropas Savienības ekonomikā. Mums pilsoņiem ir nepieciešams jauns pagrieziens gan no uh, politiskās, gan no ekonomiskās puses, jo, ja tas nenotiks, tad pilsoņi no jauna būs vīlušies. Es aicinu jūs, komisijas pārstāvs un arī uh, kolēģus, pēc iespējas ātrāk īstenot nepieciešamos pasākums, kas ļaus dalību valstīm no jauna atgriezties uz izaugsmas ceļu. Paldies! Paldies, tagad vārds Taukiešu kungam. Tisztelt elnök úr, a kommunizmus áldozata. Priekšsēdētāji, Šajā dienā, kad mēs pieminam komunismu upurus, es vēlētos, eh, vēlētos pievērst jūsu uzmanību Transilvānijas reģionam eh, Rumānijā, kur Čaušesku eh, režīms centās asimilēt ungāru minoritāti. Mēs esam novērsuši diktatorismu, bet valdības vairākuma um, alianse turpina um, tādu pašu politiku. Es izsaku formālu protestu pret šādu rīcību. Es nosodu demonstrāciju aizliegumu attiecībā uz demokrātiskajām uh, demonstrācijām, kas ir paredzētas 10. Uh, martā. Tas ir nopietnas uh, mazākumtiesību un cilvēktiesību pārkāpums un arī vārda brīvības pārkāpums, kas ir, šī, šīs ir vērtības, kas ir ierakstītas uh, konstitūcijā. Paldies. Dziękuję bardzo. Paldies. Jūs, eh, Tokaškungs, bijāt pēdējais runātais vienas minūtes runās, un šās dienas plenārsēdi paziņoju par slēgtu.